Be... Dāmas un kungi, varbūt, varbūt mēs varētu sākt sanāksmi. Un es vēlētos informēt jūs, ka Rikē kungam šodien ir dzimšanas diena. Rikē kungs daudz laimes dzimšanas dienā. Ok, kolēģis. Kolēģi, tad nu beidzot. Man vispirms ir jāķerās pie formālās daļas. Tāpēc es vēlētos jums atgādināt, ka mums šeit ir atsevišķa darba kārtība un šeit mēs Šo runāsim par transportu. Mums te ir e, transporta un itre komiteja kopā un jautājums, vai jūs piekrītat darba kārtības projektam? Man šķiet, ka jā. Tāpēc es vēlētos e, kā ievadvārdus jums tikai atgādināt, ka ziņojums par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu runās visi mūsu trīs referenti saskaņā ar 51 pantu Eiropas parlamenta reglamentā un trīs, visi trīs referenti ir sagatavojuši vienu ziņojumu. Kā jau es teicu, šodien mēs runāsim par transportu un tāpēc arī šeit notiek eh, sanāksme. Nākamreiz, tad, kad mēs runāsim par grozījumiem uh, Novembrī tā būs Satorija kundze, kas eh, priekš, būs priekšsēde šajā sanāksmē. Nu, to es jums saku tikai tādu ievadvārdu formā, lai jums būtu apmēram nojausma, kādā virzienā mēs ejam. Pirms es dodu vārdu referentēm, man ir jautājums Satorī kundzei, vai jūs gribat kaut ko teikt vai piebilst? Nu, es vēlējos tikai pateikt, uh, ka esmu ļoti priecīga par paveikto darbu un īpaši par to, ka mēs saprotam, kādā brīdī mēs strādājam un dzīvojam un par ko mēs strādājam. Mums te ir dažādas kopīgas politikas, par ko mēs esam varējuši vienoties, un ir brīnišķīgi, ka mēs esam varējuši nonākt pie kopīga teksta, un apsveicu visus, kas pie tā ir strādājuši. Un tagad es dodu atkal vārdu priekšsādātājiem. Paldies! Nu tad ļausim izteikties referentiem. Vispirms izteiksies Valjānas kundze no ITRE komitejas. Uh, Paldies, priekšsādātāji! Šodien mēs kopīgi iepazīstināsim ar ziņojumu, un es vēlētos pateikties līdzreferentiem par brīnišķīgo sadarbību. Un, um, Tad, kad mēs strādājām trijotā, tad mēs pārliecinājāmies ar to, par to, ka 51. pāns var būt ļoti veiksmīgs. Kā itre referente, es galvenokārt runāšu par finansējumu telekomunikāciju sektorā. <clears throat> Mēs zinām, ka Eiropas komisija mūs aicina pārskatīt mūsu ekonomiskās eh, politikas, un tad eh, eh, šo ziņojumu es sagatavošanā mēs domājam par to, kā sasniegt šo mērķi visefektīvākajā veidā, kā mums vajadzētu samazināt finanšu izdevumus, taču arī attīstīt Eiropas infrastruktūras vismaz eh, tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Vēsturiski Eiropas atbalsts infrastruktūras attīstīt attīstībai notika caur TNT politiku un daudzi projekti tradicionāli tika finansēti no valsts fondiem, bet kas attiecās uz telekom, eh, telekomunikācijas sektoriem, tad uh, šeit eh, nav iespējams šāds valsts finansējums, tādēļ mums ir jāpievērš īpaši uzmanība šim sektoram, lai izvairītos no tirgus kropļošanas. Un arī jāskatās uz to, kādi finanšu instrumenti tiek izmantoti. Uh, Mums ir nepieciešams viens triljons eiro, ja mēs vēlamies modernizēt Eiropas infrastruktūru. Komisija aprēķinājusi, ka um, 250 mm, miljārdi būtu nepieciešami tieši uh, telekomunikāciju modernizācijai. Un uh, ar ierobežotiem resursiem mums ir nepieciešami ļoti jaudīgi instrumenti, lai varētu piesaistīt privāto finansējumu, jo mēs nevaram paļauties tikai uz subsīdijām, tāpēc mēs gribētu, lai 80% no budžeta šajā sektorā tiktu atrasti e, citur privātsektorā. Un, protams, kā mēs sniegsim grantus tādiem projektiem, kas nav komerciāli dzīvotspējīgi, piemēram, pētījumiem uh, par to, uh, kāda ir tirgus situācija un tam līdzīgi. Telekomunikāciju sektorā mēs uzskatām, ka galvenais ir radīt mm, platjoslas uh, komunikācijas visur, kur tās vēl nav pieejams. Un mums <clears throat> ir arī e, daudz dažādi citādi projekti, ieskaitot Eiropāna. Un tikai tādi tiks finansēti tieši no Eiropas e, puses. Taču mums būtu jāizvairās arī no pārāk lielas politiskas centralizācijas. Tagad mums vajadzētu panākt to, ka um, Eiropas pa, Eiropadome mums piešķir nepieciešamo finansējumu, kuru mēs pieprasījām, jo pagaidām tā vēlas nogriezt finansējumu. Pašlaik mēs tiešām, tieši vedam pārunas ar Eiropadomi. Uh, Un eh, mums ir jāiekļaujās arī daudzgadīgajā finanšu plānā, taču ir jāpatur prātā, ka budžetā var notikt kaut kādas pēkšņas un lielas izmaiņas. Turmākajās nedēļās būs debates par to, kas būs mūsu galvenā prioritāte šajā jomā. Mums ir jācīnās par savu budžetu, taču mums ir arī jāspēj sarindot mūsu vajadzības prioritārā uh, sarakstā un jāizvēlas, ko visvairāk mēs vēlamies finansēt. Enerģijas sektors varētu būt viena no uh, prioritātēm. Un Vēl viena iespēja ir izvēlēties prioritātes pa reģioniem. Piemēram, ir reģioni, kur noteikti būtu šī platjoslas interneta ieviešana prioritāte. Un mēs centāmies savā ziņojumā likt uzsvarus U, bet par to es īkāk es ļaušu runāt saviem kolēģiem. Mūsu ka Eiropas parlamenta uzdevums ir tiešām noteikt šīs politiskās prioritātes un noteikt arī to, kā visefektīvāk izmaks, izmantot mums pieejamos finanšu resursus. Bet uh, ar to es arī beigšu un es pateicos referentiem par lielisko sadarbību. Paldies! Es turpinu priekšsādātājs, tālāk došu vārdu Rikē kungam, tikai tāpēc, ka šodien viņam ir dzimšanas diena un pēc tam izteiksies Ajēla Senders kundze. Uh, Paldies, priekšsādātāja kungs! Es vispirmām kārtām vēlētos pateikties abām līdzreferentēm, jo es strādāju ar divām ļoti spēcīgām sievietēm, un tas bija mazliet sarežģīti, bet viņas tomēr pret mani diezgan labi izturējās. Es vēlētos pateikties arī ēnu referentiem un arī komisijai. Es eh, Vispirmām kārtām izteikšu tikai tādus vispārīgus komentārus, kas man šķiet svarīgi. Tātad mēs pilnībā atbalstām komisiju. Mums nav nolūka vismaz savā ziņojumā iebilst komisijai. Mēs vēlamies tikai uzsvērt dažus aspektus. Tad Es vēlētos teikt, ka mm, Eiros, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments noteikti ir viens no svarīgākajiem tuvākajā nākotnē, un uh, tas radīs darba vietas un mēs radīsim arī e, konkurenci vienotā tirgus apstākļos. Otrām kārtām tas ir Eiropas integrācijas instruments, tas tāds ir jau pēc definīcijas, jo ar uh, e, infrastruktūru palīdzību tiek savienota visa Eiropa un vairs neviens reģions neatradīsies perifērijā. Un tas viss kopumā uzlabos mūsu kopīgā tirgus funkcionēšanu. Uh, Tad mums ir nepieciešams finanšu instruments. Šī regula ir finanšu instruments, un es domāju, ka vajag uzstāt uz to, uh, uz ko mūsu kolēģi jau uzstāja, ir nepieciešams, ka šis instruments ir operacionāls, vienkāršs un viegli saprotams, un lai to ir iespējams efektīvi pārvaldīt no brīža, kad tas tiek iedarbināts. Tāpēc man liekas, ka tekstam vajadzētu palikt blīvam un viegli saprotamam. Uh, tad es piekrītu tam, ka, ko jau teica iepriekšējā referenta, ka ir nepieciešami 500 miljārdi eiro, un es piekrītu arī tam, ka kamēr Eiropas parlaments vēl nav izrunājis par visu, vienojies par visu, mēs nevaram uzskatīt, ka mēs kaut ko esam panākuši runājot tieši par budžetu. Jo daļai vienošanās vēl neko nenozīmē, solīts makā nekrīt. Bet runājot konkrēti par transportu, Mēs ar Ajālas kundzi vienojāmies, ka mūsu ziņojuma ietvaros mēs nemainīsim pirmo pielikumu, nevis tāpēc, ka šis pirmais pielikums būtu nevainojams, bet gan mēs uh, vēlējāmies kavēties pie centrālā tīkla un ka to nevajadzētu mainīt, un tie kriteriji, kas pašlaik ir spēkā, tos vajadzētu atstāt. Uh, kaut arī um, um te mums uh, var rasties daži sarežģījumi. Mūsu galvenā prioritāte ir savietot uh, šīs regulas mērķus ar stratēģiju Eiropa 2020. Mums ir jānodrošina mm, tāda transporta sistēma, kas ir nekaitīga vidē, kas izmanto jaunās tehnoloģijas un kam ir liela sociāla iesaistīšana. Uh, kā arī, lai tas attiektos arī uz reģioniem, kas ir visattālinātākie. Tālāk, vēl bez šīs stratēģijas Eiropa 2020 mums ir jākoncentrējās arī uz um, dažādiem sarežģītiem jautājumiem, kas skar pārrobežu reģionus. Nu, protams, ka tas viss ir sarežģīti, bet eh, mums ir īpaši jāstrādā pie tā, lai integrētu šajā kopīgā tīklā pienācējus no Austrumēropas, un tas arī ir visgrūtākais. Uh, Un šī Eiropas daļa pilnīgi noteikti ir jāintegrē pārējā Eiropā. Un, uh, Viņiem arī ļoti liela saskare ar valstīm, kas atrodas Eiropas Savienības pierobežā, un tās ir trešās valstis. Tas noteikti kaut kādā ziņā ir jāregulē ar šo uh, regulu. Un uh, te mums ir jāņem vērā visas iesaistītās puses tieši šī iemesla dēļ. Mēs vairākas reizes esam atgādinājuši par to, ka ir ļoti daudz jautājumu, par kuriem ir jāvienojās gan pilsētas, gan reģionālā, gan valstiskā līmenī. Un mums ir jācenšas panākt tādu sinerģiju, cik vien iespējams, visā Eiropas Savienībā. Protams, mums ir diezgan lieli finanšu ierobežojumi, un to jau es pieminēju, tad, kad es sāku runāt mums tagad ir nepieciešams arī atrast līdzsvaru budžetā, bet visi apzinās arī to, ka ir nepieciešama izaugsme, jo recesija noteikti ir nodarījusi lielu kaitējumu budžetam. Un eh, tomēr mums eh, pret šo instrumentu ir jāizturās ļoti uzmanīgi, un tas ir eh, jāievieš dzīvē. Un mums ir jāspēj mobilizēt eh, lielu budžeta daļu, ko mēs vēlamies panākt. Jo šim projektam ir ļoti liela pievienotā vērtība. un mums ir nepieciešams eh, panākt arī atbalstu šim projektam. Mēs uzskatām, ka ir nelielas atšķirības starp sektoriem, starp transporta enerģētikas tīkliem par to, kā izmantot budžetu. Mēs uzskatām, ka transporta sektorā ir nepieciešams lielāks valstiskais finansējums un subsīdijas jo tas varētu palīdzēt atrisināt virkni problēmu. Un Un tādā veidā mēs varētu panākt, lai šie sektori būtu veiktspējīgāki. Un visbeidzot, es gribu pateikt, ka efektivitātes uh, princips ir noteikti jāpiemēro. Ar projektiem eh, šeit ir jāpiemēro princips visu vai neko. Tā tad vai nu uh, tiek izmantot visa nauda tādiem nolūkiem, kā vajadzīgs, vai nu netiek izmantot nemaz. Nu, redziet, priekšsatā tā kungs mums ir ļoti, ļoti, ļoti ambiciozi plāni, un tas ir ļoti svarīgi Eiropai tuvākajos gados. Paldies! Paldies, Ajala Sanders kundze ir nākamā referente. Jūs vispār nevarat iedomāties, cik daudz runātāju ir pieteikušies. Tas ir neticami, bet nodošu nu vārdu referentei, Lūdzinis. Paldies, priekšsādātāji. Arī es vēlētos pateikties par labo sadarbību ar abiem kolēģiem, kas bija referenti, un es vēlētos pateikties arī komisijai par tās palīdzību un pieejamību. Es pateicos arī sekretariātam un es pateicos reģionu komitejas pārstāvi, ar kuru mēs vairākas reizes tikāmies, un es arī pateicos ēnu referentiem, kas mums stāstīja par to, kā viņi redz šo priekšlikumu. Un es gribētu atgādināt, ka tas, ko mēs darījām galvenokārt, ir politiskas jautājums, un um, par to ir runa tieši tajā brīdī, kad Eiropas parlaments spiež uz izaugsmi, uz darba vietu radu, uh, radīšanu un uz to, lai būtu vairāk Eiropas. Taču tas nāk arī no uh, mūsu lielās vilšanās, tādēļ, ka katru reizi, kad mēs centāmies radīt kaut kādu Eiropas līmeņa sistēmu, kad mēs uh, centāmies īstenot savas ambīcijas, tad vienmēr mums brutāli apgrieza spārnus, un to darīja padome. Tādēļ tieši diskusijas ar padomi mūs noveda pie tā, ka mēs e, padomei e, pateicām, ka ja naudas vairāk nav, tad darīsim to, ko komisija ierosināja pirmajā pielikumā. Un Tas jau tika pieminēts. Mēs arī uh, vēlēto sinerģiju vismaz starp diviem sektoriem, par kuriem mēs runājām starp transportu un enerģētiku, un arī atstāt uh, atvērtās durvis jaunajiem finanšu instrumentiem vismaz transporta sektorā, lai ņemtu uh, vērā to, kā ja nepietiks budžeta, tad mēs ierobežosim eh, savu projektu īstenošanu. Līdz ar to mēs uh, vēlējāmies sagatavot. Um, Nē, mēs vēlējāmies izmantot komisijas sagatavoto sārakstu, lai pateiktu padomēji, ka lūk, šīs ir prioritātes, kuras mēs nevēlamies atstāt un no kurām mēs negribam atteikties, un mums ir jānāk klajā arī ar kādu ticamāku finanšu schēmu. Uh, un mēs stingri turēsimies pie tā minimuma, kas mums ir nepieciešams. Jebkurā gadījumā ar kolēģiem mēs esam izstrādājuši jau diezgan labu priekšlikumu. Jūs par to varēsiet pārliecināties. Mēs noteikti turēsimies pie metodoloģijas uh, kuru kolēģi ierosināja, jo tā ir laba metodoloģija. Varbūt tur ir nepieciešams sīki uzlabojumi, bet tie ir sīki. Un jāsaka, ka, uh, ja budžets arī tiek samazināts, mums tomēr ir nepieciešams pietiekams budžets, lai vispār kaut ko darītu. Uh, mums notiek debats ar padomi par uh, finanšu ietvaru. Mēs daudz ko apspriedām ar Rikēra kungu. Nu, varbūt, ja nav naudas, tad nevajag atteikties no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, jo mēs nevaram, atvainojiet par izteicienu, laist muļķi. Ja nav, tad nav. Un uh, Tāpēc, lai jūs nepārsteidz tās, kā mēs šādi cenšamies kaut ko ierobežot, vienkārši naudas ir tik, cik ir. Un um, es aicinu jūs iepazīt, iepazīties ar grozījumiem un varbūt uh, kopā ar reģionu komitejas grozījumiem un pārējiem grozījumiem mēs varam izveidot formulu, ar kuras palīdzību uzlabot uh, vi, uh, Transeiropas uh, ceļu uh, tīklu. Pieper, the... Tagad aicināšu Pīper kungu, uh, kas ir reģionu komitejas uh, referents un tad sāks komitejas no reģiona komitejas. Katram no jums trīs minūtes, lūdzu, eh, kungi, jo pretējā gadījumā sanāksme turpināsies līdz pusnaktei. Tātad vispirms eh, Pīperkungs reģiona komiteja. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, bet par saturu es vairs neko negribu īpaši izklāstīt, jo tas ir atkal un atkal stāstīts. Gribētu novērādīt uz vienu punktu, kur reģionālā komiteja gāja soli tālāk. Mēs esam atbildīgi par kohēzijas naudu, par desmit miljārdiem, kas ir kohēzijas fondā, vai ko paredz kohēzijas fonds. Esam jau spēruši soli kad uh, mēs balsojām par vispārīgo struktūra fonda uh, regulējumu. Kompromiss, regulu. Kompromiss ir tāds, ka konkurences procedūra, vismaz attiecībā uz šo daļu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, daļēji tiek uh, apšaubīta vai tāds ir rezultāts. Vismaz daļa no tā. Un šis kompromiss ir tāds, ka tas viss tiek uh, ieviests uh, trialogā ar padomu un ar komisiju. Mēs tagad kaut ko varam pieņemt, protams, bet tur jau ir procedūra, kas notiek. Un uh, tā nenotiek tādā veidā, kas būtu vēlama vismaz vairākumam transporta komitejā. Es tiešām cenšos, kā nu māku šīs abas pozīcijas apvienot, lai mēs reģionāla komitejā no jums saņemt apstiprinājumu, ka tas ir godīgi un taisnīgi attiecībā uz naudas sadalīšanu, ka tas notiek godīgi, bet ka mēs savukārt jums piedāvājam variantu, ka mēs vēlamies arī tādu konkurences procedūru, arī kohēzijas daļā, kas attiec uz šiem līdzakļiem. Mēs pašlaik eh, cenšamies kopā ar visām iesaistītajām pusēm panākt kompromisu, kas attiecas uz procedūru lai mēs tagad nepieņemam kaut kādus iepriekšējos lēmumus trialogu procedūrā, bet lai mēs ņemtu vērā to, kas uh, šeit būs, kāda vienošanās būs starp abām vadošajām komitejām un arī reģionālu komiteju kā kompromisa variants. Tagad ir atzinums, grozījumi jāiesniedz līdz rītam. Un reģionu komitejas atzinumā, reģionālās komitejas atzinumā, mēs vēlam ar visām iesaistēm pusēm mēģinām panākt kompromisu. Es ceru, ka tas izdosies. Uh, bet vēlētos vienkārši norādīt uz šiem problēmām, kas mums reģionālajā komitejā pastāv. Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies, un tagad reģiona komitejas vārdā Zagas kungs. Trīs minūtes. Ja, hvala za besedo, gospod predsednik. Prihajam iz četrte države Slovenije. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Slovenijas pārstāvis. Es pateicos vispirms jums par šo uzaicinājumu un par šo iespēju izteikties. Uh, lai uh, informētu jūs par to, kāds viedoklis ir mūsu uh, eh, komiteja attiecībā uz uh, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Mēs apstiprinājām savu viedokli jūlijā, un um, šis jaunais instruments tiek plaši atbalstīts. Sākumā es vēlētos informēt jūs par to, kā mūsu atzinums tiks sagatavots. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, tāpēc mēs organizējām vairākas konsultācijas, iesaistot arī uh, uh, citu uh, eh, ģenerāla direktorātu pārstāvjiem ar um, vietējo uh, pašpārvaldušu pārstāvjiem, tāpat ar Eiropas parlamentu pārstāvjiem, referentiem, un tikāmies ar daudziem uh, citiem dažādu līmeņu spēlētājiem radām ieskatu, ka eh, šīm instrumentam ir ļoti eh, plašs atbalsts. Galvenokārt eh, investīcijas transporta enerģētikas jomā ir ārkārtīgi svarīgs, lai mūsu reģioni varētu attīstīties, jo īpaši krīzes apstākļos. Tāpēc mēs priecājamies par to, ka šim instrumentam varētu būt svirs efekts. Mēs atbalstam un priecāmies par jau pieņemtajiem priekšlikumu attiecībā uz eiro obligācijām. Tagad, kad mūsu komitejā ir tik plašs atbalsts šim jaunajam instrumentam, es vēlētos uh, iepazīstināt arī ar dažiem priekšlikumiem, kāda mums ir. Nevajadzētu būt uh, tā, ka šī instrumenta izmantošana notiek uz kohēzijas politikas rēķina. Uh, kas attiecas uz uh, pieņemamības kritērijiem, mēs vēlētos, lai komisija skaidrot, ka desmit miljārdi no kohēzijas fonda ņem vērā arī dalībvalstu uh, kvotas. Un šeit būtu jābūt tā, ka uh, kritērijiem ir jāatbilst uh, kohēzijas fonda kritērijiem. Es domāju, ka tas ir saskaņā arī ar padoms un parlamentu reģionu komitejas viedokli. Arī eh, komisija ir teikusi, ka mums ir nepieciešams eh, panākt kompromisu. Un mēs ceram, ka visi attiecīgo komiteju locekļi piekritīs tam. Uh, Ārkārtīgi nozīmīgs, protams, ir budžeta aspekts reģionālajām un vietējām pašvaldībām, jo uh, mēs uzskatām, uh, ka šis instruments atstās milzīgu ietekmu uz uh, vietējā pašvaldību budžetu. Kas attiecas uz īstenošanu, tad vietējām uh, pašvaldībām ir juridiska atbildība par. Uh, dažādām zonām, tāpēc mums ir jāiekļauj viņi arī lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz infrastruktūras savienošanas instrumentu. Un vēlos teikt arī, ko šos projektus nav iespējams īstenot, ja mēs neiekļaujam eh, vietējās eh, pašvaldības to īstenošanā. Tāpēc būtu nepieciešams eh, mudināt dalībvalsts izmantot to palīdzību, mm, kas ir mm, viņu, proti, prasmes. Mēs uzskatām, ka nevajadzētu radīt jaunus e, šķēršus projektu īstenošanai, un mēs priecāmies par e, visu e, iesaistīto personu pienesumu. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs! Tagad ēnu referenti no transporta un itra komitejas. Es tagad iepazīstināšu jūs ar sārakstu, runātāju sārakstu, un jūs attiecīgi zināsiet, kurā brīdī jūs runāsiet. Debaka kungs, Krāmer, Groša kungs, Elka Drauji, Digrandes, Tikau kungs, Danielis, eh, Hercogs, Kumusakis un no itre Vidals un Odija. Tagad jūs varat norādīt, ja jūs vēlaties izteikties. Itre ēnu referents, jā. Vai mēs varētu tos visus pierakstīt? Jebkurā gadījumā kungs ir nākamais, jo viņš ir Itre komitejas ēnu referents. Tātad tagad vārds jums, jūs esat ēnu referents ITRI komitejā, ļausim ITREI sākt. Ka, trīs minūtes katram. Grazie, prezidenti. Paldies, priekšēdētāji. Pieteicos runāt jau no paša sākuma. Es gribētu teikt paldies un apsveikt referentus. Uh, par ziņojumu. Tas ir ievērams uzlabojums salīdzinām ar komisijas tekstu. Kā izmantot eh, finanšu instrumentus, tas ir daudz skaidrāk viss noformulēts. Es eh, ziņojumu projektam varu tikai vienīgi piekrist. Šeit ir skaidri parādīts, kā. Ka Eiropas eh, infrastruktūras savienošana tiek eh, finansēta tajos projektos, kas patiešām eh, ir ar Eiropas pievienoto vērtību. Tādēļ svarīgi, lai līdzekļi tiktu koncentrēti uz projektu īstenošanu un 1,5 procenti ir paredzēti iepriekšējiem studijām, pētījumiem. Pirmo reizi ir kopīga infrastruktūras platforma uh, trīs būtiskais jomās, kas ir svarīga izaugsmē e, - transports, enerģija un telekom. Tieši pamatoties uz e, pārjomu robežu šis instruments, lai savienotu Eiropas infrastruktūras, ir svarīgi, ka desmitajā pantā ir e, pasvītrots, ka tie sinerģijas profek, projekti, uh, Eh, kas ir ar līdzfinansējumu, tie var tikt palielināti. Ir arī finansējums paredzēts projektiem, kas atbilst eh, klimata pārmaiņu projektam 2020. Un es domāju, ka tur vajadzētu līdz 10% to palielināt, raugoties uz eh, tiem projektiem, kas atbilst abiem nosacījumiem. Turklāt arī inovācija ir svarīga, tieši tāpat kā ilgspējība. Tādēļ normatīvajā daļā vajadzētu paredzēt vēl klauzulu par sinerģijas projektiem. Piecēdurēs grozījums par finansējumu nosacījumiem atbilst arī regulāri par vadlīnijām enerģijas efektivitātes jautājumā. Bet man tomēr ir šaubas uh, par projektiem, uh, sabiedrības, sabiedriskās intereses uh, projektiem. Tur ir teikts tikai ekonomiski ilgspējīgi projekti tiks finansēti. Kaut arī tur varbūt ir, zināms, investīcija risks. Tur mums būtu vajadzīgs kredītreitings, un es domāju, tas īsti nav skaidri, tur varētu būt interpretācijas grūtības. Vai enerģijas projekti patiešām ir finansējumi vai nē? Tālāk par transporta projektiem, raugoties uz horizontālajām prioritātēm. Tur ir uh, uh paredzēti transporta savienojumi ļoti svarīgi, bet arī vajadzētu uh, dzelzceļa transportu, jūras transportu savienot, lai nerastos uh, sastrēgumi un lai nebūtu sliktāk situācija Eiropas uh, ostā. Yeah, Paldies par Ilo kungam. Eh, debaks kungs uz trim minūtēm. Paldies, priekšsētājs. Es vēlētos pateikties referentam. Es domāju, ka ir paveikts ļoti labs darbs strādājot pie ļoti sarežģīta ziņojuma. Es domāju, ka mums priekšā vēl ļoti tāls un sarežģīts ceļš. Pašā sākumā es vēlētos teikt, ka mums ir jāsaprot, cik daudz līdzekļu tiks atvēlēt šim Connecting Europe Facility. Šobrīd Mm, mums gluži vienkārši jāturpina par spīti tam, um, ka mēs nezinām, cik daudz līdzekļu mums būs. Kas attiecas uz transportu, es domāju, ka ir ļoti uh, nozīmīgi uh, censties panākt vienlīdzīgas spēles noteikums visiem. Nevar būt tā, ka dažādie uh, veidi cīnās viens pret otru. Uh, transporta apjoms tikai palielināsies, un tāpēc es domāju, ka mums ir jāizmanto, eh, mums ir jātiec uz visiem transporta veidiem vienlīdzīgi, tas attiec uz iekšzemes, eh, ūdensceļiem, eh, dzelzceļu un tā tālāk un tā joprojām. Kas attiec uz koridoriem, es piekrītu, ka mums nevajadzētu ķerties klāt pie koridoriem. Ir pilnīgi skaidrs, ka diskusijas te ir noslēgtas, taču es pilnībā nepiekrītu 49. grozījumam, kas tiek piedāvāts, jo, manuprāt, um, ka tiek samazināta saikne ar TNT, man labpatiktos atbalstīt gluži pretēju tendenci. Mums ir jāņem vērā arī e, budžeta situācija. Ļoti nozīmīgi būtu panākt to, ka šie finanšu instrumenti ir mūsu rīcībā un ka tie ir piemēroti. Es nepiekrītu 64. grozījumam, Es neesmu pārliecināts, eh, ka tam ir vieta šajā dokumentā. Es atbalstu šādu veidu iniciatīvas, bet nepiekrītu uh, tam, ka tas ir vajadzīgs šeit. Tālāk 75. grozījums. Uh, es domāju, ka līdz ar to uh, šis punkts vairs nav tik spēcīgs, kā sākumā mums ir jāpanāk tas, lai šie projekti tiktu īstenoti paredzētajā laikā. Tālāk jūras auto, jūras ātrgaitas ceļi arī ehm, Tas ir labs uzlabojums. Un vēl eh, viens punkts, par kur es vēlētos runāt, mums ir jādomā par eh, inovācijām transporta sektorā. Tas ir jāsasaist ar citām eh, Eiropas programmām, kā piemēram apvārsnes 2020. Mums ir jāsaprot arī, ka mēs nevaram te iekļaut pilnīgi visu. Visu nebūs iespējams finansēt ar šo uh, instrumentu. Un visbeidzot, uh, Eh, ļoti politiski sensitīvais jautājums, eh, kas saistība ar kohēzijas fondu, bet es domāju, ka mums būtu jāpieturas pēc iespējas tuvāk eh, komisijas priekšlikumam. Tas nenozīmē, ka šie līdzekļi nonāks atpakaļ kohēzijas fondā. Tie gluži vienkārši pasīs no Eiropas budžeta, un es domāju, ka mums kā Eiropas parlamentam būtu jāizvairās no tā. Es zinu arī, ka reģionu komiteja ir zināms problēmas Bet es vēlētos saņemt arī ziņojumu no uh, uh, autora tiesas par to, uh, kā tiek kohezijas fondi izmantot. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Odīkungs. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses arī vēlētos apsveikt uh, trīs referentus, kas uh, lieliski sastrādājušies. Man rodas jautājums, uh, vai mēs gal galā nepalaižam garām um, milzīgu investīciju plānu. Ir 42. Um, grozījums, kurā ir teikts, ka mums ir nepieciešams uh, tūkstots miljonu eiro, un es vēlētu zināt, kāds ir uh, referent viedoklis, uh, kāda ir saikne starp šo summu un to, ko komisija ir paredzējusi. Un tāpat man rodas jautājums, vai mēs esam pienācīgi daudz darījuši attiecībā uz inovatīvu finansēšanu. Ir dažas dalībās, tā skaitā arī manējā, kas uh, lauku zonu elektrificēšanu ir finansējušas ar, ar papildu summām. Es zinu, ka attiecīgā nodokļa vairs nav Eiropas Savienībā, bet attiecībā uz. Uh, ceļu nodavām Es domāju, ka mums ir nepieciešams uzlabot finansēšanas sistēmu, lai iekasētie līdzekļi tiktu izmantoti šo tīklu uzlabošanai. Es tik tiešām apsveicu referents, viņi paveikuši lielisku darbu, bet man rodas jautājums, vai mums tomēr nevajadzētu būt ambiciozākiem attiecībā uz šīm summām, um, kas ir pieminēts arī 42. grozījumā. Paldies, Krāmer kungs, trīs minūtes. Paldies referentiem par ziņojumu. Gribētu īpaši uzsvērt to, ko teica Rikē kungs. Veicināt pārobežu ir vajadzīga taupība, ir jāvajadzīga vienāks arī izaugsme. Izaugsme ir Eiropas eh, pievienotā vēr, vērtība ātrāk un eh, patiešām tad Eirospēt, tas viss ir labi un jauka, bet pieredze rāda, mūs nevienu no šiem mērķiem mēs neesam sasnieguši. Kopš 30 gadiem mēs pie tā strādājam. Eiropā ir tagad tāds eh, no gabaliņiem sašūts eh, paklājs tikai, un eh, Eiropas pieminētāvērtība nav radusies. Ja es tagad uz to visu paraugos, pirkumam ir jāpaliek, un tad mums ir šie vecie koridori. Un tur, kur uh, tas ir īpaši dārgi. Tur ir rakstīts, ka tiem jābūt nevis kā koridoriem, bet koridors no Stokholmas uz Palermo. Viņam ir jāiet šo eh, Fērmanu tuneli un Brennera uh, tuneli, kaut arī Austrija šo projektu pirms trim gadiem nostopēja, jo viņam nav nauda. No tā mēs neko nemācāmies. Mēs uh, liekam visu uz uh, projektu, projektiem, kas ļoti daudz ilgst un uh, kur ļoti maz darba vietas. Ja es kādu ļoti lielu urbi kaut kur uh, lietoju, tad, protams, ka nerodas daudz darba vietas, bet uh, piešķir vērību tādiem projektiem, kas jau pastāvošos tīklus remontētu, labotu, tur varētu sasniegt daudz lielāku darba vietu skaitu, daudz lielāku afektivitāti. Tādēļ mums ir jārīkojas. Piemērs ir no Vīnes. Baltijas Adrijas jūras uh, koridors, uh, Eh, pa ielai, tur mēs daudz vairāk varam sasniegt, daudz lētāk, un tur mēs varētu redzēt daudz vairāk darbības, bet tā vietā jū, ir šis Austrijas tunelis, un neviens īstenībā nezin, kad to visu uzbūvēs. Troksnis pēkšņi tiek. Šeit neņemts vērā, tur arī jūs varat uh, ietaupīt naudu. Ja mēs šeit izmantojam ritošos sastāvus infrastruktūrā, tur varētu visu parku, autoparku, mums būs 3,5 līdz 4 miljārdi, lai samazinātu troksni. Šādā virzienā mums ir jāstrādā. Šajā ziņojumā tur nekā nav par to teikts. Un uh, šajos pan-Eiropas tīklos arī trokšņiem ir jau nozīme. Projektos tam arī ir nozīme, un tur ir jāstrādā. Kādēļ koridors Stokholma, Palermo, kādēļ viņš neiet caur Rostoku? Kādēļ abi Šveices tuneļi, kur būs gatavi? Viens jau ir gatavs, otrs būs pēc diviem gadiem. Kādēļ tos nevar izmantot kā alternatīvu? Uh, Mēs izvēlēmies, esam izvēlējušies koridori, bet nevis precīzus posmus, bet tieši tur, kur ir miljārdu projekti, tas ir lobijs no būvniecības puses, banku lobijs, bet transporta politiskajā nozīmē 20-30 gadu uh, periodā nebūs nekāda efekta. Mums jādomā savādāk. Mums pirmie vietā jārāk nevis nauda, bet cita politika, kas domā, ka šie desmit projekti, kurus mēs 20, pēdējos 30 gados neesam realizējuši, un tagad nav nauda, kāpēc jūs domājat, ka mēs tos varēsim uh, uh, realizēt? Mums taču jāmācās no pagātnes kļūdām, citādi mums nebūs nākotnes. Paldies! Thank you, Michael. Right, that's all the shadows done. Paldies, līdz ar to visi ēnu referenti ir izteikušies, tagad pārējie runātāji man joprojām desmit runātāji. Sarakstā katram divas minūtes, jo ir vēl trīs runātāji no komisijas. Vispirms, eh, Groškungs, es zinu, ka viņš būs labs piemērs. Jā, paldies, gribētu teikt paldies referentiem. Un uh, es domāju, ka šeit transporta komitē mums ir skaidrs viedoklis par šo tematu, par projektiem. Un par projektiem mēs varam vēl ilgi diskutēt, bet es domāju, ka tā ir jauna pie, pieeja komisijā, kuru mēs atbalstām. Uh, Un mēs zinām arī, kāda ir izaicinājuma. Gribētu pieminēt trīs punktus, kas ir izaicinājumi. Pirmkārt, projekti paši. Es domāju, ka mēs šeit varam uzlabot sarakstu, mainīt sarakstu, bet mums jāzina viena lieta. Mēs šeit ar projektiem, kas ir ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, un es domāju, ka tas ir svarīgs punkts, kas, ko ir jāpasvītro. Ir jāstrādā ar dalībvalstīm par prioritātēm, bet šī sadarbība man ir ļoti svarīga. Kāpēc? Jo, ja rīt kāds teiks, ka šeit tiks samazināts finansējums, nav jau runa par to, kā paskaidrot valstīm, kā eh, tās, lai ietaupa, ir runa par to, kā eh, valstīm ir jāpasaka, ka viņiem ir jāsvītro projekti. Un tas ir svarīga atšķirība no tā, ko mēs vienmēr esam teikuši diskusijās. Uh, ka tas ir tas, ko mēs gribam uzsvērt. Protams, ka mēs esam daļa no finanšu attīstības, eh, finanšu plāniem nākamajos gados. Ir skaidrs, ka mēs esam arī ekonomiski sarežģītā situācijā. Mums ir jāatbild uz to. Un es domāju, ka šie projekti, kā Dominikas Rikē tikko teica, sniedz tiešu atbildi uz daudziem izaicinājumiem. Pēdējais punkts kas īpaši, kas ir regi komitejā, par ko ir diskutēts. Es domāju, ka šeit transporta komitejā mums ir jāapzinās, ka mums ir intereses kopā trim komitejām veidot vienotu nostāju, un tas ir izaicinājums, īpaši raugoties uz desmit miljārdiem no kohezijas fonda. Es domāju, ka kompromis tam ir jāvar būt iespējamam. Šī centralizētā metode ir jāsaklabā, bet valstīm ir jāpaskaidro, ka tas, eh, ko tās. Uh, kas ir dots, ja tas korekti uh, sagatavojušies, tad būs arī at atdeve šai naudai. Bet ir jāiztur konkurence un. Lai tas nebūtu tā kā pagātnē, ka noteiktas valstis uh, dod līdzekļus, bet, bet, nu, ka ir līdzekļi, bet viņas tās nekad neizmanto. Tur ir kompromiss, un es domāju, ka abām pusēm uh, ir iespējas to visu realizēt. Tā mums ir vienīgā iespēja padomē Eh, ticami paskaidrot šīs tēmas, bet nevis eh, zaudēt dažus miljārdus. Paldies! Paldies! Tā kā neviens nepieturs eh, atvēlētēm laikam, lūdzu, Roberta, trīs minūtes. Kungs, vispirms gribētu pateikties visiem ziņotājiem par to, ka lielā mērā viņi uztur šo, savien, šo Connecting Europe Facility komisijas priekšlikumu būtību, kas, manuprāt, arī tomēr labs virziens. Um, Uh, vispirms es gribētu pateikt to, ka tās bažas, ko mēs te dzirdam par uh, septiņu gadu finanšu perspektīvas apjomu samazināšanu, manā uztverē tīri politiski ir pilnīgi pretrunā tām runām, kas pēdējā laikā ir dzirdamas par vairāk Eiropas un par federālu Eiropas attīstību, jo īstenībā vien mazāks paliek federālais budžets, kas ir pilnīgi pretrun šajā politiskajā debatē. Bet par uh, šī ko, konkrēto priekšlikumu būtību man šķiet, ka ārkārtīgi svarīgi mums ir uzturēt koridoru pieeju, koridoru platformu, tā skaitā komisijas piedāvātajā redakcijā, kas nozīmētu to, ka ja mēs pazaudēsim šo koridoru platformu, tad visdrīzākais mēs pazaudēsim uh, to Eiropas pievienotās vērtības projektu īstenošanu, par ko mēs šeit runājam, tīpaši transporta sektorā. Um, un uh, otrs punkts, par ko es gribētu runāt, ir kohēzijas fonda liktenis. Uh, Šajā gadījumā es pilnīgi piekrītu Groša kunga teiktiem tik, tikko par to, ka mums jāparādz tomēr labs kompromiss, ka mums šie 10 miljardi uh, paliek Connecting Europe Facility ietvaros, bet viņos starpā ir gan zināms iezīmējums, tāds kā ietvers, bet tajā pašā laikā zinām konkurence projektu īstenošanā. Jo tikai tādā veidā mēs varētu uh, faktiski panākt kādu rezultātu no šo projektu īstenošanā. Uh, Un otra lieta pie šī reģionālās politikas komitejas viedokļa par, es viņu saprotu, par, un arī dalību valstu vēlmi atgriezt šos desmit miljārdus atpakaļam um, nacionālajās aploksnēs. Es domāju, ka uh, man nāk atmiņā Džeka Londona stāsts par um, diviem duelantiem Aļaskā, kur sekundanti atnes uh, karātavs ar tekstu, uh, uh, ka mēs pakārsim to, kurš paliks dzīvs. Uh, Un šajā gadījumā šis duēls izjuka. Ja mēs šādā situācijā uh, mazliet paturpinot Deberaka de kungu tikko teikto, ka visdrīzākais mums jāsaprot, ja mēs sāksim mēģināt kohēzijas fonda 10 miljārdus atlikt atpakaļ nacionālās aploksnēs, mēs lielāko daļu no tā zaudēsim vispār. Kā tās valsts, kas pārstāv kohēzijas valstis. Tā kā uh, man gandrīz patiktu šāda pieeja, ka tas nenotiktu, jo mums ir jābūt nopietniem, ja mēs gribam tiešām īstenot uh, Eiropas infrastruktūru savienojošas projekts. Paldies! Thanks, Roberts. Mr. Alkadrawi. Paldies, Alkadrawi, kungs, divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj, kungs, paldies arī uh, referentiem. Tas viss vai nu būs, vai nebūs, pamatoties uz pieņemo budžetu. Padome šeit ir noteicošām padoma gal galā. Uh, pieņems galīgo lēmumu, vai tas viss paliks tikai kā tāds skaists sapnis, vai tas tiks piepildīts ar saturu par kohēzijas fondu. Es domāju, ka mums eh, ir jādara viss iespējamais un labākais, lai parūpētos par to, ka abas grūti savienojamās lietas tiktu apvienotas. Kohēzijas valstu uh, prasības ir jāuztur, bet no otras puses mums ir uh, vajadzīga centrāla ekonomiskā pārvalde, eh, kas, eh, kas nodrošinātu konkurenci, bet eh, neva, nevajadzētu vienkārši tā kā piešķirt līdzekļus tāpat vien, tā kā tādus blanko čekus. Tukšus čekus. Jā, transporta komiteja. Desmitais pants. 17. pāns, tur ir runa arī par enerģiju, starp transportu, enerģiju telekomunikācijām un citām jomām, bet mums ir vēlreiz jāparaugās, kā izskatās sadale, pēc kādas formos tiek sadalīts, lai tas tiktu sadalīts pareizi, un lai būtu arī saskaņotības starp dažādām jomām. Starp ten un citām jomām, kas attiecas arī uz definīciju, kāds ir uh, Eiropas pienotā vērtība. Uh, šeit uh, ziņojumā ir arī atšķirības definīcijās, ir arī par troksni un arī eh, par dzelzceļa transportu gribētu arī norādīt to, ka līdzfinansējums, manuprāt, attīstās pozitīvi, tādēļ, ka starp savietojamība dzelzceļa tīklā arī ir iekļauta. Un arī transporta eh, dalībniekiem ar eh, ierobežotu mobilitāti. Paldies, Vidāla kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Lielo infrastruktūru finansēšana Eiropā nav nekāda jaunā problēma, taču pašreizējos apstākļos tas ir vēl, tā situācija vēl ir pasliktinājusies. Ir valdības, kas ir samazinājušas savas investīcijas infrastruktūrā vispār dramatiski, lai neteiktu, ka tās ir nogriezušas pavisam. Un um, mūsu tur kā slazdā ārējais parāds un um, banku krīze. Līdz ar to mums ir jābūt tiešām ļoti inovatīviem un kreatīviem, lai spētu iziet tam visam cauri. Tāpat ir ļoti svarīgi, kā jau to norāda vairāki grozījumi, lai nenotiktu tirgus kropļošana. Uh, un ir nepieciešams, lai projekti būtu tiešām ar pievienoto vērtību un lai tiktu izmantot sinerģijas starp dažādiem infrastruktūru tipiem un ir jābūt arī savstarpējai operatīvitātei. Tāpat ir ļoti vēlams, kā jau to nosaka vairāki grozījumi, ir, lai parlamentam būtu nozīmīga loma un lai uh, mēs arī tiktu informēti par lēmumiem, ko pieņem komisija gan vidējā termiņā, gan arī ekspost. Un es priekšsēdētāju kungs vēlētos pateikt, ka pašlaik ir ļoti grūti laiki, lai pieņemtu tik sarežģītus lēmumus, bet cerēsim, ka Eiropas parlaments būs dāļa šo lēmumu pieņemšanā. Paldies, Vidal kungs! Nākamais uh, runātāja. Fords kundze. Jā, es centīšos runāt ātri. Un es uh, domāju par to, ka mums nevajadzētu sākt tagad strīdēties par lietām, kas jau sen ir izrunātas. Mums nevajadzētu debatēt tagad par pamatīkliem atkal. Un, uh, Mums vajadzētu izvairīties no visādiem, no visādām šārām vietām. Uh, un īpaši uzmanība ir jāpievērš arī pār pierobežu reģioniem. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs apzinātos, ka mēs kā Eiropas Savienība vēlamies tirgoties ne tikai viens ar otru, bet arī ar valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Mums ir jāuzsver sava tirdzniecība, un tāpēc mums ir īpaši uzmanība jāpievērš ostām Eiropas Savienības iekšienē un arī ap Eiropas Savienību. Mums par to ir jāspēj vienoties. Uh, Un tālāk, kas attiecās uz platjoslu, nu, šis jautājums, cik e, bieži atgriežās manā komitejā, mums tiešām ir nepieciešams pārliecināties par to, kā mēs atbalstām laukus tikpat ļoti kā pilsētas. Un tur, kur ir ļoti grūti panākt, ka tiek veiktas privātas investīcijas, mums ir jāsniedz um, valstisks finanšu atbalsts. Jo citādi mūsu ekonomika tiks sadalīta lauka ekonomikā un pilsētu ekonomikā. Paldies, uh, Fordas kundzei, Degrandes kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es sākšu ar to, ka es vēlētos pateikties referentiem par viņu ziņojumu. Tas ir ļoti nopietnis, stingrs un par nožēlošanu jāsaka, ka arī ar lielu realismu. Eiropas Savienībai ir nepieciešams infrastruktūras, kas savstarpēji saistītu Eiropas Savienības reģionus. Citādi nav iespējama attīstība. Es piekrītu referentiem, kas saka, ka ka ir nepieciešams šos projektus sadalīt pa dažādiem Eiropas reģioniem vienlīdzīgi. Mums ir jāmeklē veids, kā vislabāk izmantot visus finanšu resursus, kuru jau tā ir maz, tāpēc liekas diezgan adekvāti, ka mēs meklējam sinerģiju starp dažādiem sektoriem. Uh, un ir jāatbalsta tas, ka uh, šie finanšu līdzekļi tiek paredzēti koridoriem, kas ir paredzēti Connecting Europe Facility. Visbeidzot, vēlētos uzsvērt to, ka ir nepieciešams veicināt tās darbības, ar kurām tiek veicināta dzelzceļa transporta attīstība. Un visbeidzot, priekšsādātāja kungs, kaut tikai padome mums neizliktu tagad uh, plakātu izpārdošana un uh, mēs paliksim vispār bez naudas un arī mums neviens neticēs. Paldies! Lielas paldies, De Grandesa kungs, tālāk Korera de Campos kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Es pagaidām vēl neesmu uzmanīgi izlasījis šo ziņojumu, taču es patiesi uzskatu, ka tas ir labi paveikts darbs. Tomēr es domāju, ka šis ziņojums ir um, satura dažus tādus priekšlikumus attiecībā uz enerģiju, kas ir pilnīgā pretrunā ar to, uz ko mēs tiecamies. Man šodien jāpilda savs eh, pārunvešanas mandāts. Un padomu vēl šīs pārunas beigt jau decembrī, bet es nevaru nākt klajā ar pretrunīgu priekšlikumu. Es nevaru nākt klajā ar kaut kādu šizofrēnisku priekšlikumu, jo tas, kas balstās uz 15 pāntu ir pilnīgā pretrunā ar šo regulu. Tāpēc mums ir nepieciešams būt konsekventiem. Mēs jau pirmajā lasījumā pieņēmām šo likumdošanas aktu, līdz ar to mēs tagad nevaram saviem partneriem eh, koplēmumā procedūrā uh, norādīt, ka mums ir divējāds viedoklis par vienu un to pašu jautājumu, tāpēc mums vajadzētu piesardzīgi ielūkoties dažos no grozījumiem. Protams, galvenokārt sasīcās uz 54. pantu un 60. pantu, kas ir saistīti ar enerģiju. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, tāpēc, ka viņi mums vairs neticēs, ja mēs tā uh, ar divkāršu viedokli nāksim. Paldies, tikau kundze! Liels paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos pateikties referentiem, un man ir virkne vispārīgu komentāru. Man šķiet ir ļoti svarīgi tas, ka projekti tiek sadalīti vienlīdzīgi pa dažādām geogrāfiskajām zonām, kas ietver šos koridorus. Jaunās Eiropas Savienības dalību valstis pašlaik piedzīvo lielāku nepieciešamību pēc infrastruktūras attīstības, taču šajos desmit koridoros, īpaši, ja mēs runājam par transportu, jaunās dalībvalstis gandrīz nav pārstāvētas. Uh, ja mēs runājam par transportu, tad arī ir jāuzsver upes ostu nozīme, ja mēs runājam par tuvām īsām distancēm. Un eh, šeit ir paredzēta 10 miljoni no kohēzijas fonda. Es atbalstu to, ka tiek eh, piešķirts arī nacionāls finansējums. Un noteikti ir jāpanāk, ka uh, Eh, netiek zaudēts eh, finansējums, ko var saņemt eh, ar kohezijas fonda palīdzību. Tālāk es gribētu teikt, ka mums ir jāturpina cīnīties ar padomi, lai mums netiek samazinātas netiek samazināta nauda, kas ir paredzēta Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam. Uh, Tā, tad es vēl gribētu runāt par sašķidrinātās gāzes termināļiem vidusjūras reģionā un arī Melnajā jūrā. Un tie ir savienoti ar Kaspijas jūru un tie ir ļoti svarīgi. Paldies. Tālāk, un saku skungs, divas minūtes. Paldies, priekš... Paldies priekšsēdētāji. Saprotam iemeslu dēļ. Šim ziņojumam ir īpaša nozīme Un eh, tie kolēģi, kas līdz šim runāja, pieminēja būtiskas lietas, gribētu īpaši pateikties eh, abiem referentiem no transporta komitejas. Man ar viņiem ir bijis arī viedokļa apmaiņa. Esmu līdz referents par vadlīnijām Transeiropas uh, transporta tīkliem. Tādēļ es vēlētos šo ziņojumu uh, par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta. Teikt, eh, ka īstenībā tas tā kā tāds skābeklis, ko elpot. Uh, nu, ja mēs runājam par skābekli, tad eh, ir, tam ir svarīgi gan kvalitāte, gan daudzums, daudzums. Par daudzumu jautājumu to nevar pieņemt, ka tur atkal viss tiek samazināts un svītrots, jo praktiski mūsu centienus tas iznīcina izveidot eh, savienojamu eh, tīklu visai Eiropai par skābekļa kvalitāti. Tikai divi komentāri par to. Pirmkārt, par nepieciešamību ilgspējīga atbalstīt eh, lielās transporta asis. Gribētu to īpaši pasvītrot. Un tālāk par desmit miljārdiem 10 miljardiem no kohēzijas fonda. Mēs vēlamies efektīvu, reālu kompromisu, kas apmienot visas puses. Sirsnieki pateicos referentiem. Paldies, tagad vārds Danelis kungām uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētājiem, paldies referentiem par lielisko ziņojumu. Trīs ļoti īsti komentāri. Vispirms gribētu uh, piekrist referentiem. Uh, kas attiecas uz uh, jūras koridoriem un to veicināšanu. Šie jūras koridori ir ļoti būtiski, jo tie sniedz ieguldījumu un papildina sauszemes ceļus. Tie nodrošina izaugsmi, ir vidē draudzīgi, un uh, tā nav, tā nav, tas nav tikai vienvirziena ceļš. Tālāk par kohēzijas fondu domāju, ka ir ļoti labi būtu noskaidrot, kā papildus atbalsts projektiem varētu izskatīties un kā projektu plānošana turpmāk attīstīsies. Tālāk par līdzfinansējumu, desmitais pants. Summas, kas paredzētas klimata aizsardzībai, es uzskatu, Koracakos un kolēģi ieteikumi ir eh, ļoti labi par, tur ir pētījums par klimata ietekmi eh, un ziņojumā par Transeiropas tīkliem tas ir pieminēts. Tā vietā, lo, lai šeit aptvērt tikai šos projektus, vajadzētu ņemt vērā arī tos projektus, kas attiecos 10% palielinājumu. Paldies vairs referentiem. Least, Ertug, Un visbeidzot, atsākums. Paldies, priekšādātāji. Paldies uh, mūsu kolēģiem, referentiem. Patiešām ir svarīgi. Un tas jau vairāk kārt ir ticis pieminēts, ka vispār nauda tam visam vēl ir šajā lietā, un to mēs, protams, atbalstīsim. Bet kā līdz uh, referents par vadlīnijām, es gribētu teikt, pieminēt, kas, man liekas, vispār nav pieminēts dokumenta, ir uh, par trokšņa emisijām un kā mēs šo jautājumu. 80% no kopējiem Eiropas kravas ceļiem, pa Eiropas Savienības ceļiem, šis arguments jau vien ir pietiekami spēcīgs, lai parādītu, cik uh, svarīgs ir šis projekts un kāda Eiropas vienotā vērtība ar to ir saistīta. Vēl jāsaka, ka katrs eiro investīcijās, uh, lai samazinātu trokšņa emisijas, ir ļoti būtisks arguments piemēram, 10, 10 decibeli samazinājums uh, eh, saņa, uh, eh, var panākt gandrīz pusi no to, kā cilvēku uztver troksni. Vēl viens arguments, lai šeit tiešām rīkotos - izmaksas. Izmaksas uh, īstenībā ir salīdzināši mazas. Apmēram 1000 eiro vienu veselu, um, uh, attiecībos vienu vagonu, var, ja investējot, var ļoti samazināt troksni. Un, ja mēs parau, paraukamies un aprēķinām tos visu Eiropas Savienības apjomu, tad patiešām gandrīz vai ir ļoti minimāli šīs izmaksas saistībā ar kopējo izmaksu skaitu, ko mēs vēlamies iegūdīt mobilitātē. Noslēgumā gribētu nosaukt piemēru. Piemēru Šveice. Kolēģis un kolēģi, Šveicē ir 1,1 miljārdu eiro. Viņi tos investēja, lai pārveidotu transportu, kravas transportu. Un kāds bija rezultāts? Daudz augstāka dzīves kvalitāte, mazākas izmaksas veselības sistēmā, labāka vide un galvenokārt arī pilsoņi to visu labāk pieņēma, jo, ja šī pieņemšana pilsoņu puses nebūtu, tad jau mēs varam vispār faktiski par šiem projektiem varam arī nerunāt, jo mēs nevarēsim viņus īstenot. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Tagad vārds komisijai. Komisija noteikti būs pamanījusi, ka eh, deputāti bija ļoti disciplinēti un ievēroja viņiem atvēlēto laiku, līdz ar to komisijas pārstāvjiem katram ir divas minūtes. Un vispirms vārds Pakēkungam un tad de Grāfkungam. Pakēkungs lūdzu divas minūtes. Liels paldies, priekšsēdētā. Es domāju, ka šis ir lielisks ziņojums un tas ir ļoti spēcīgs politiskais pamats uh, arī uh, padomei. Es, es domāju, ka komisija var būt uh, ļoti apmierināta ar darbu, ko paveikuši trīs kom referenti. Paldies par šo pamatīgo ziņojumu, kas uh, vairākās vietās ir uzlabojis komisijas priekšlikumu. Ir daži horizontālai jautājumi, tie ir diezgan tehniskas dabas, tāpēc eh, par tiem mēs runāsim tieši ar referentiem un sekretariātu. Uh, Es vēlos eh, norādīt uz to, ka mēs priecāmies par darbu, kas paveikts eh, pie sinerģijām, jo tas ir galvenais, eh, galvenā ideja, kas ir pamatā šim instrumentam kopumā. Tagad ir jādomā kopā ar referentiem, kā mēs to varētu īstenot, bet tas viss ir ļoti vērtīgi. Tālāk, kas attiec uz komitoloģiju, tā vietā, lai organ organizētu uh, diskusijas par to, kā instrumenta komitoloģijas instruments, es domāju, ka tas viss jau ir noskaidrots. Uh, Tālāk, TNT izpilda aģentūra. Komisija paredzējusi eksāntu pētījumu, lai saprastu, vai ir nepieciešama eh, šāda aģentūra, lai labāk izmantot līdzekļus, bet tas parāda arī, ka mūsu rīcībā ir instrumenti, ar kuriem mēs varam atbalstīt dalībvalstis, lai tās pēc iespējas labāk izmantot instrumentus, tā izskaitā kohēzijas valsts konkurences pro, eh, procesā. Uh, Tālāk pievēršoties transportam, es domāju, ka e, arī šeit dokuments lielā mērā e, ir uzlabots. Daudzi runāja par, um, daudzos grozījumies ir runa par personām ar ierobežotu uh, e, pārvietošanās iespējām, tāpat arī jūras ceļiem. Man jāsaka, ka ka no vienas puses es priecājos par to, ka ir liela koncentrēšanās uh, tieši uz eh, pievienoto vērtību, Eiropas pievienoto vērtību pirmajā pielikumā, bet mēs uzskatām, ka ir arī eh, tādi mīkstāki pasākumi, kur bija komisijas priekšlikumā un kuriem būtu lieliski, eh, liela ietekma arī. Protams, ir jāpiemina arī inst inovatīvie instrumenti, bet par tiem arī runāsim ar referentiem. Vēlos uh, izmantot uh, nedaudz laika, lai atbildētu Pīper kungam un arī atbildētu uz komentāriem, kas izskanēja par desmit miljardiem un savstarpējo uh, ietekmi, kāda ir šiem instrumentiem. Komentārs, ko izteica Pīperkungs. Komisija uzskata, ka eh, šajā priekšlikumā tas pilnībā ir ņemts vērā. No pašreizējām diskusijām es saprotu arī, ka ir cita veida, kā to varētu darīt. Un es priecātos par to, ka komis, komitejas var vienoties, jo politiski tas būtu ļoti vērtīgi. Tas tik tiešām bija divās minūtēs. Eh, tagad Grafkungs. Paldies, eh, priekšsēdētājs, centīšos uh, izteikties īsāk. Daži punkti. Vispirms par sinerģiju, par, runājot par digitālo sādaļu. Ja jūs vēlties redzēt izaugsmi, tad uh, Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai mēs sasniegtu 2020 mērķus. Sinerģija ir ļoti nozīmīga. Otrakārt, mēs atbalstam atsauci, kas ziņojumā parādās uz svarīgiem principiem, kā piemēram savstarpē interoperabilitāte, tehnoloģiskā neutralitāte, tīkla atvērtība, um, kultūras mantojuma aizsargāšana un tā tālāk un tā joprojām. Uh, komisija uh, tas ir ļoti svarīgi un tas viss būtu jāīsteno. Tālāk, eh, pēdējais punkts par eh, finanšu instrumentu svarīgumu. Mēs pilnībā eh, piekrītam referentu teiktiem, ka būtu jāatbalsta investīcijas ar finanšu instrumentiem, nodrošinot budžeta neutralitātu un sviras efektu, ņemot vērā šī instrumenta mērķus. ir ļoti labi kombinēt uh, privāto kapitālu ar finanšu instrumentiem, lai panāktu svirs efektus. Liels paldies! Liels paldies! Un, lai kungs! Jā, liels paldies priekšsēdētāji! Es vēlos izteikt komentārus par trim, trim punktiem. Pirms, pirms 47. grozījums, kur tiek runāts, ka 80% būtu jāatvēl uh, finanšu instrumentiem, mēs domājam, ka šis uh, procents nav pareizs, ja mēs vēlamies atrisināt tās nopietnās problēmas, ar kurām mēs saskaramies joprojām Eiropas Savienībā, kur gāze un elektrība uh, tiek uh, nosūtīts vairākos virzienos. Tāpat arī uh, tirgus integrācija un atjaunojumie uh, enerģijas avotu. Jā, tam visam var piekrist, bet 80% tas mums nav pieņemami. 20% varētu būt finanšu instrumenti. Tālāk, 54. grozījums, mēs redzējām, kāds atzinums tika eh, pieņemts ITRE, un mēs šorīt atbalstījām ITRE atzinumu, un te es neizteikšos vēlreiz. Es domāju, ka par šo grozījumu būtu jāaizmirst. 67. 68. grozījums par palīdzību līdzfinansējumam, es domāju, ka tas radīs nopietnas problēmas, jo īpaši Austrum Eiropas valstīs. Jo Šīs valstis izmanto struktūra fonds ar augstu intensitāti, un mēs uzskatām, ka šo Eiropas daļu ir grūti e, savienot, un runājot par gāzi, es domāju, ka visi sapratīs, par ko es runāju, ir jāpapildina ar e, šitām dēvētajām enerģijas salām, jo, ja mēs varēsim labāk savienot, tad mums izdosies pazemināt enerģijas cenas un Tāds, protams, ir mūsu mērķis, izveidojot jaunas infrastruktūras un labāku fleksibilitāti. Lielas paldies! Lielas paldies, un tagad uh, katram referentam uh, viena minūte, ja jūs vēlaties vēl kaut ko teikt. Lielas paldies, kolēģi, par uh, jūsu komentāriem un apsvērumiem. Jāsaka, es pamanīju tādu kā kopīgo pieeju attiecībā uz šo ziņojumu, un es priecājos par to, ka visi jūsu grozījumi uh, Eh, un arī eh, viss mūsu darbs eh, ir noticis sadarbības gaisotnē. Kas attiecas uz komisijas komentāriem, tie man nepārsteidz, jo jau ziņojuma sagatavošanas posmā mēs esam diskusē, diskutējuši ar komisijas pārstāvjiem. Enerģijas ģenerāla direktorātam es vēlētos teikt, ja jums ir tikai desmit miljārdi, tad nav iespējams atrisināt uh, uh šo problēmu, ja 80% ir grantos, jeb uh, subsidijās jūs iztērējat šos līdzekļus un jūs uh, neko neiegūstat ar pluszīmi. Tāpēc mūsu pieeja, uh, mūsu stratēģija ir uh, pilnīgi pretēja, un es pieturēšos pie savējās un centīšos rast atbalstu šajā parlamentā. Paldies! Paldies, Rikē kungs! Paldies, priekšsēdētājs, vēlētos vispirms pateikties um, kolēģiem par sadarbības gaisotni un izteiktajiem komentāriem. Es detalizētāk neapspriedīšu tagad tos, bet divas lietas, kas man satrauc. Vispirms, vai budžets būs uh, atbilstošs mūsu mērķiem? Cienījamie kolēģi, mums politiski par to ir jācīnās padomē, bet mums ir jācenšas panākt pēc iespējas labāku budžetu. Un otrs komentārs, es pilnībā piekrītu tam, kas, tam ko teica eh, Pīperkungs un Groškungs. Jā, mums tik tiešām ir jārod kompromiss ar reģionu eh, komiteju, jo nav iespējams eh, trialogā darboties divos dažādos virzienos. Un man šķiet, ka mēs ejam pareizajā virzienā un uh, mums, radī, mums noteikti izdosies rast risinājumu. Pārējo, par pārējo diskutēsim vēlāk. Paldies! Un tagad vārds Ails Sēders kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Arī es vēlos tikai atkārtot pateicības vārdus, ko izteica jau mani kolēģi. Paldies par jūsu ieguldīto ārtavu, un es ceru, ka mēs to visu varēsim atspoguļot uh, pienācīgos grozījumos, un es vēlējos arī pateikt, ka runājot par nepieciešamību stingri stāvēt iepratim padomēji, nelokāmi stāvēt eh, attiecībā uz budžetu, tad mums vajadzētu cieši pieturēties pie kompromisiem, par kuriem mēs esam vienojušies, un mums vajadzētu uh, Uh, strādāt pie reģionu komitejas pirmā mandāta, lai mēs varētu izglābt vismaz instrumentu iepratīm tiem kolēģiem, kas uzskatīja, ka ir labāk, ja tas pazūd uh, vispār un netiek lietots. Man šķiet, ka tāds tomēr būtu labāks risinājums un ir nepieciešama arī lielāka vienotība starp visām trim komitejām. Uh, Paldies, saka priekšsādātājs. Pirms es sāku runāt par uh, formālo procedūru, par grozījumu iesniegšanu, priekšsādātājs kundze, vai jūs kaut ko vēlaties piebilst? Ja nē, tad es vēlos atgādināt deputātiem, ka saskaņā ar 12. aprīļa priekšsādātāju konferences lēmumu, saskaņā ar daudzgadu uh, finanšu plāna iecerīt Tur nevar ierakstīt ciparus un nevar prasīt palielināt vai samazināt finanšu līdzekļus. Jāņem vērā ir pieejamie līdzekļi. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. oktobris, 5. novembrī mēs to apspriedīsim itrē, un kopīgais balsojums būs 27. novembrī, un plenāra sesijā uh, Eh, notiks janvārī, eh, ja vien nebūs kaut kādas problēmas ar ceļiem. Paldies, ka jūs ļoti pieturējāties pie laika. Es vēlētos pateikties arī kolēģiem no ITRE, kas šodien ieradās, un arī tulkiem. Un pasludinu sanāksmi par beigtu.